Kolēģis, I'm gonna... Godātie kolēģi, mēs sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi, un es vēlētos jūs pamudināt neskatīties uz pulkstens zāles kreisajā pusē, lūdzu skatieties uz pulkstens zāles labajā pusē, jo, diemžēl, tikai šis pulkstens labajā pusē rāda pareizu laiku. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, un es vēlētos tikai pateikt sekojošo. 19. punkts - rītā izskatāmais, kas ir viedokļa apmaiņa ar Dānijas uzņēmē darbības un izaugsmas ministru Sona kungu. Diemžēl Ūla Sona kungs rītā nevarēs ierasties, līdz ar to šis punkts atkrīt. Tātad 19. punktu svītrojam no mūsu darba, komise, kom, darba kārtības. Un eh, tātad <clears throat> šis punkts ir eh, svītrots no mūsu darba kārtības. Vai visi piekrīt šādai darba kārtības izmainīšanai? Ja jā, tad paldies. Nākamais ir 30. un 31. māja protokola apstiprināšana. Vai visi ir apmierināti ar šās sanāksmes protokolu? Ja jā, tad esam to pieņēmuši. Nākamais, trešais darba kārtības punkts ir uh, NB komitejas eh, ziņojums, un tas ir par ņokungs, kas runās par šo jautājumu. Legi. Paldies, priekšsādātākungs kolēģi. Nu, tagad eh, kopš 15. māja, kas bija gala termiņš grozījuma iesniegšanai, mēs konsultējāmies ar ēnu referentiem un ir panākta vesela kompromisa virkne, lai uh, atvieglotu tekstu izskatīšanu rīt mūsu komitejā. Runājot par pašu tekstu, eh, apsvērums 8 un 10, par to ir grozījums. Ir grozījums par uh, punktiem 18 līdz 21. Un um, mēs vēlamies ietekmēt uh, trokšņu piesārņojumu, trok, uzlabojot um, infrastruktūras situāciju un panākot labāku plānošanu. Mēs runājam arī par um, trokšņa līmeņiem hibrīdu transporta līdzekļiem. Mēs mēģinām vienoties par minimāliem trokšņa līdzekļiem. Šeit ir grūti panākt kompromisu, jo domstarpības grupās ir ļoti lielas. Bet ar N referentiem tautas grupas eh, Kozākundze konkrēti ir panākta vienošanās. Viņa ir mērenāka pozīcija salīdzinot ar zāļo nostāju eh, vai mm, citu partiju nostāju. Vēlamies eh, samazināt rokšņa līmeni par 4 decibeliem 8 gadu laikā. Uh, nākamo sešu gadu laikā vēlamies trokšņu līmeni samazināt par vēl diviem decibeliem. Attiecībā uz jauniem līdz, eh, transporta līdzekļiem, kas nonāk tirgu. Šādi mēs ievērojam komisijas minimālās, eh, minimālos, eh, minimālās norādes, ņemot vērā arī automobiļu koncernu viedokļus un pagarinot pāries posmu. Un rīt pulksten deviņos mēs cerams arī šo tekstu izskatīsim vēlreiz un pārunāsim. Paldies eh, Parņo kungam un tagad Kozes kungs no EPP grupas lūdzu. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék gratulálni. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, vispirmām kārtām es vēlētos eh, apsveikt referentu par šo ziņojumu. Pagājušajā nedēļā mums bija sarunas, kas bija ārkārtīgi auglīgas. Īpaši vēlētos uzsvērt to, ka mēs, ēnu referenti, vienmēr esam bijuši atvērti viens otru idejām. Un eh, pateicoties šim momentam, mums izdevās panākt vienošanos ļoti ātri. Runājot par iepriekšējo tekstu redakciju, mums izdevās vienoties par kompromisiem, un kaut arī mums ar šo kompromisu palīdzību izdevās vienoties par mūsu mērķiem, ja tā varētu teikt. Tātad runājot par mehānisko transporta līdzekļu trokšņu līmeni, tad runājot par ražotājiem. Es uzskatu, ka ražotāji tikai un vienīgi iegūtu no mūsu prasībām, un tas arī bija viens no mūsu ziņojuma sagatavošanas mērķiem. Uh, Mums bija ārkārtīgi daudz diskusijas, un tādas ir joprojām par transporta politiku, un eh, runājot par sākotnējo tekstu, tad eh, mums izdevās vienoties par šiem mērķiem. Es tiešām ceru, ka visi kompromisi tiks atbalstīti, jo šobrīd ir tādi grozījumi, kuri atbilst mūsu transporta komitejas garam. Priekšsēdētājs, paldies Ādamam. Meisners kundze, lūdzu. Jā, yeah, thank you, sir. In this case... Paldies. Es vēlētos runāt eh, angļu valodā, jo es runāju Savisāra kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties šodien. Un eh, viņš man iepazīstināja ar savu viedokli. Vispirms es vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem, jo tas ir tehniskas dabas dokuments, kur komisija bija sagatavojusi. Uh, Runājot par mehānisko transporta līdzekļu trokšņu līmeni, tad troksnis ietekmē cilvēkus ļoti lielā mērā. Tomēr mums ir jābūt realistiem, izvirzot mērķus. Runājot par grozījumiem, kā jau ēnu referents sanāksmē para izrādījās, mēs varam atbalstīt lielu daļu no šiem ziņojumiem un tomēr visus ne. Tas ir saistīts ar trešo pielikumu. Vispirmām kārtām komisija tajā nav iekļāvusi ražotāji veiktos pētījums, un pat tad, kad ražotāji nāca klajā ar savām idejām, tie netika akceptēti, un tāpēc mēs šobrīd esam samērā grūtā situācijā. Mums noteikti būs nepieciešama papildus pētījuma, pirms mēs varam sagatavot galīgo tekstu redakciju, un ir jāuzklausa visas iesaistītās puses. Protams, ir skaidrs, ka ražotāji nevēlas būtiski palielināt savus izdevumus, un tomēr mēs nevaram atļauties tādu pašu situāciju, kāda bija ar kuģu degvielām. Mēs pieņēmām likumu, neuzklausot eh, ražotājus. Un tas šobrīd var izrādīties arī transporta līdzekļu gadījumā. Kāpēc komisija vēlētos eh, pieturēties pie 86. gada kategorijām un klasēm, transporta līdzekļu klasēm. Tāpēc, ka šīs kategorijas vēl joprojām ir spēkā. Un e, mans iesniegtais grozījums 17. mēs atbalstam 67. grozījumu un mēs vēlētos e, neatbalstīt visus par trešo pielikumu iesniegtos grozījumus, un mēs vēlētos pamudināt komisiju pārskatīt dažas no savām idejām. Mēs uzskatām, ka pirmajā kompromisā panāktais teksts mūs neapmierina, un ja par to tiks nobalstot, tad, izrādā, tad var izrādīties, ka mēs varam nobalsot pret visu likumdošanas priekšlikumu. Un tagad Krēmerkungs, Maikl, lūdzu. Jā, uh... Unser Berichterstatter. Mūsu referents, ainu referents Kistēla nav šeit, bet viņa vārdā es eh, vēlos pateikties referentu kungam un eh, visiem ainu referentiem. Es izteikšos īsi, ja kompromisi vēlas vājināt komisijas sākotnējo priekšlikumu, mēs balsosim pret. Bet mm, mēs vienmēr iestājāmies par labāk, labākām pārauga vērtībām, bet ja komisijas priekšlikums tiks vaināts, tas e, nav saskaņa ar mūsu viedokli. Fosters kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un e, paldies arī referentam. Galvenokārt par to, ka viņš organizēja ēnu referentu uzklausīšanu. Diemžēl, diemžēl, bet patiesībā jau pozitīvais ir tas, ka mēs vēlamies panākt labu vienošanos un mēs vēlamies e, pēc iespējas samazināt izmešus piesārņojumu un trokšņu piesārņojumu uz visiem ceļiem. Un tomēr ir jāatcerās arī praktiskā puse un realitāte. Es atbalstu Meisners kundzes izteiktos komentārus, jo tie ir tādas pašas dabas, kādas arī es vēlētos teikt no ECR politiskās grupas puses, un tas jau izskanēja arī ēnu referents sanāksmē. Ir vesela virkne neatbildēti jautājumi, un eh, lai mēs vienotos par to, kādā veidā noteikt dažādus trokšņu līmeņus, mums vēl ir daudz darāmā. Kā jau teicu iepriekšējās diskusijās un kad mums bija diskusijas ar komisijas pārstāvjiem, mūsu politiskā grupa uzskata, ka nav pieejams pietiekam zinātnisks pamatots informācijas. Jā, bija dažādi tā saucamie lauku pētījumi, un tomēr, kad es runāju par šo jautājumu pagājušajā reizē un kad mums bija pagājušo reizi viedokļa apmaiņa, kuri ir bijuši tie inženieri, ar kuri ir uzklausīti, jo patiesībā mēs eh, uzklausot motoru ražotājus, neesam pārliecināti par šeit piedāvātajiem statistikas datiem. Un es piekrītu Meisners kundzē, ja jūs skatāties uz šo tabulu un ja jūs skatam, skatāties arī uz kompromisu tabulu, vai man kāds varētu paskaidrot, kā ir iegūts šie statistikas dati. Un es domāju, ka neesam tāda vienīgā, kas vēlētos uzzināt. Uh, Patiesībā man lielā mērā uztrauc tas, ka Jā, tieši tas, ka mēs nevaram atbalstīt šos jautājumus un arī ar komisijas ierosināto laika grafiku. Būs tā, ka mēs pārdosim šīs mašīnas arī globālajā tirgu un patiesībā Eiropas Savienības automašīnu eksports ir būtisks ieņēmuma avots. Es zinu, ka ļoti daudz ēnu referenti ir iesnieguši veselu virkni grozījumu, bet, kā jau es teicu, drusku tomēr ir žēl, ka komisija nav kontaktējusies kaut vai personīgi ar mani. Es komisiju uzdevu veselu virkni jautājumu un atbildes saņemtas nav. Tā tad, kādi ir bijuši uzklausītie inženieri, kādi ir kompromisi, piemēram, ja tiks panākta tāda motora tehniskā uh, Um, tehniskais veidojums, kādu mēs to vēlamies, kāda veida degviela tad būs nepieciešama šim klusajam motoram. Tātad vēlreiz ir nepieciešama papildus informācija, un tā ir ECR gru politiskās grupas nostāju šo brīdi. Liels paldies, priekšsēdētājs. Paldies! Komisija, Žerona kungs. Nē? Jā? Komisija runās? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētā kungs. Labdien visiem! Prieks par iespēju pārunāt ar jums šo dosjē šodien. Es konstatēju, ka mums ir līdzīgi jautājumi, kā pagājušajā reizē padomē par to runājot. Daži uzskata, ka ejam pārāk tālu, citi, ka neejam pietiekam tālu tieši pareizi Fosteras kundze teica par um, to, ka šis rezultāts, pie kura gal galā nonāks, ir kompromiss. Kompromiss, uh, pie kura nonācām pateicoties konsultācijām, iesaistot uh, daudzus uh, partnerus. Šī jauna testēšanas metode tika izmēģināta triju gadu laikā ar dažādiem transporta līdzekļu veidiem. Uh, Šī sistēma tātad balstās uz pēdējo trīs gadu um, izmēģinājumu rezultātiem. Šis projekts uh, tika diskutēts um, arī ANO attiecīgā uh, ekspertu grupā Ženēvā. Tātad ekspertu grupas darba rezultāti arī tikuši ņemt vērā mūsu darbām. Tika aptaujātās arī ieinteresētās personas. Uh, tika piesaistīti attiecīgi tiesību akti, un tā ir nonākts arī līdz šī brīža priekšlikumam, kas ir komisijai, kas, kā teikts, ir visu iesaistīto pušu panāktais kompromiss. Pāņokungs, jūs uh, vēlaties ko piebilst? Nu, jautājumu man nav šobrīd uh, konkrēti jautājumi, bet es vēlos uh, teikt, ka priekšlikums par trešo pielikumu, ko izteica arī Kozā kundze, veido savu veidu līdzsvaru, īpaši uzklausot kolēģu komentārus, kur tomēr ir konstatējamas lielas domstarpības. Daži vēlas reducēt trokšņu līmeni, neņemot vērā ekonomikas situāciju un automobiļu industriju. Uh, Citi savukārt vēlas eh, ieklausīties tajā, ko saka automobiļu koncerni Eiropā un viņu grozījumi tad iet attiecīgā virzienā, bet tas, diemžēl, neatspoguļo eh, industriālās politikas realitāti un nākotni. Es pats esmu no Francijas ziemeļiem. Un um, eh, tādi cilvēki kā es īpaši vēlas panākt kompromisu par trešo pielikumu. Tas mums ir ļoti svarīgi, un mēs vēlamies, lai šis kompromiss būtu arī realistisks. Thank you, Mrs. Foss, you had a... Paldies, uh, Fosers kundze, par reglamentu. Jā, ja drīkst, priekšsēdētājiem. Komisijai vēlos teikt, uh, biznesa pasaulē nedarbojas uh, saskaņā ar kompromisiem biznesa pasaulē balstās uz faktiem. Un kas šeit ir ironiski, priekšstādātā kungs? Mēs um, atbalstām tīras tehnoloģijas. Mēs visi tās atbalstām. Mēs uh, vēlamies mazināt trokšņu līmeņus, uh, salīdzinot ar uh, situāciju pagātnē, bet mēs redzam, ka dažreiz dzinēju trokšņu līmenis pat palielinās no 68 līdz 69 decibeliem, un um, mums pagadām nav atbilžu no komisijas, kāpēc tas tā notiek un ko ražotāji to darīs. Es uh, zinu, ka referenti smagi pie tā ir strādājuši, bet um, uh, jautājumi joprojām paliek. Vai komisija vēlas atbildēt jau tagad? Ja nevēlas, Tad, nu, redzēsim, kā notiks balsojums rīt. Redzēsim, kāds būs šīs balsošanas iznākums. Balsošana NV komiteja notiks jūlijā. Tātad mēs balsosim rīt, NV komiteja jūlijā. Nākamais punkts darba kārtībā ir um, grozījuma izskatīšana par ekolu. Un um, no Inka komitejas mums tev iesojas. Um, Kokkungs, referents, tad varbūt izteiksies viņš sākumā, un tad Cenelovas kundze no Imko. Nē, nu tad, eh, eh, kā īsts džentlmenis, eh, Kokkungs ļauj izteikties Cenelovas kundzei sākumā. Paldies priekšsēdētāji, bet priekšsēdētājs pārtrauc. Atvainojiet, Mums vienkārši jāsagada imko komitejas priekšsādātājs. Tad varbūt uzgaidīsim piecas minūtes vai aiziet kāds pameklējiet to priekšsādātāju galu galā. Nu, protokols, protokola pēc es. Protokols jāievēro atvainojiet. Ok, kolēģis. Labi, kolēģi. Tad Sainalovas kundzes uh, uh, uzstāšanās un tad uh, Kohkunga. Paldies, um, priekšsēdātā kungs, paldies um, par iespēju izteikties. Um, esmu referente um, IMKO komitejām šeit viesojies, eh, ja tā var izteikties. Mēs eh, trešo reizi kopīgi tiekamies eh, transporta un imko komiteja. Paldies Dītaram Koham, referentam un visiem N referentiem par lielisku sadarbību. Es domāju, ka mēs ļoti tuvu esam gala rezultātam, kas būtu arī labs rezultāts. Un ar mūsu ziņojumu mēs um, vēlamies atbalstīt e-kol sistēmas ieviešanu, e-kol pakalpojumu ieviešanu Eiropas Savienībā. Kā informēti ēnu referents Strasbūrā pagājušajā reizi Dīters un es sagatavojām 21 grozījumu, kas skar visus sākotnēja ziņojuma tematus. Paldies vēlreiz visiem! ēnu referentiem, kas uh, līdz pagājušajai piekdienu iesūtīja grozējumu priekšlikumus. Visi praktiski ir ņemti vērā, uzņemti balsojumu sarakstā. Par 24. grozējumu īpaši vēlos izteikties, kur runa ir par datu aizsardzību. Tur no EKR un vēl viens grupas bija grozējumi, kas uzņemti ar nelielu modifikāciju. Tad arī grozījuma priekšlikums numurs divi. Mēs eh, diskutējām eh, par to, vai minēt vai neminēt trīs valstis, kas neparakstīja saprašanās memorandu. Un uh, mēs ar Dīteru vienojāmies, ka sākumā mēs uh, balsosim par kompromisu neminējot šīs valstis, un tad, un tad nobalsosim atsevišķi par šo jautājumu, tad minēt vai neminēt šīs trīs valstis specifiski. Uh, Un Koha kungs pastāstīs detalizētāk par kompromisiem un grozījumiem. Es piemētināšu, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies ar līdzreferentiem, kaut arī tas nebija viegli. Man un Koha kungam sadarboties, mēs nākam no dažādām grupām un komitejām, bet mums tas ir izdevies. Tas vēlreiz pierāda, pierāda, cik uh, pozitīvs ieguldījums būtu e-kola pakalpojumu ieviešanai. Tas būtu arī signāls komisijai, kurā gaida no mums šo signālu. Tas būtu modelis tiesību aktam, ko komisija gatavojas uh, prezentēt 2012. gadā. Tagad Kohkungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es vēlos eh, izlasīt jums to, kas rakstīts Vācijas eh, laikraksta. Eh, Protu rakstīts par mm, kādu satiksmes negadījumu. Šoferis, kam bija 37 gadi, šī satiksmes negadījuma rezultātā tika izmests no automašīnas. Uh, Un um, neviens to nepamanīja, un turpinājās ļoti ilgi, kamēr par šo ne, satiksmes negadījumu uzzināja. Es domāju, ja mums būtu spēkā un um, funkcionējoša ekolu pakalpojuma sistēma, no tā mēs varētu izvairīties. Bet tas tik tā ievadam. Uh, kolēģi referenti jau pastāstīja par um, kompromisiem, grozējumiem, principām Tagad lielu domstarpību ar ēnu referentiem mums vairs nav. Daži jautājumi paliek atvērti. Iespējams, es pievērsīšos dažiem kompromisiem. Ceturtajā kompromisā runa ir par mērķiem un iespējamām priekšrocībām, uzlabojot satiksmes negadījumu pārvaldīšanu, samazinot sastrēgumu skaitu, satiksmes negadījumu rezultātām uzlabojot ceļu infrastruktūru, medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, nonākšanu līdz uh, negadījumu vietai. Piektajā kompromisā runa ir par papildu aprīkojumu un attiecīgu tirgu. Mēs nevēlamies um, to pieprasīt uh, katram, vēlamies, lai tas būtu brīvprātīgi, vēlamies lūgt industrijai attīstīt attiecīgas sistēmas, ko varētu šeit pielietot. Um, Sastajā kompromisā mēs sasaistām dažādus priekšlikumus, kas izskanēja, un uh, aicinām komisiju par to padomāt, par lauksaimniecības sektoru, par traktoriem, vai šo sistēmu varētu piemērot arī traktoriem, un uh, vai tas būtu racionāli. Mēs pagadām runājam par viegliem automašīnām un um, maziem. Uh, komerciāli izmantojamiem transporta līdzekļiem. Kompromisā mēs pieminam arī eh, smagākus eh, komerciāli izmantojamus transporta līdzekļus un lauksaimniecisko tehniku. Vēlamies integrēt arī Frantika kunga grozījumu priekšlikumu uh, par standartu vispārēju atzīšanu un ieviešanu publiskajā un privātajā sektorā. Uh, Vēl viens uh, kompromiss ir par piekļuvi sistēmai. Mēs vēlamies izvairīties no nedrošības, izmantojot šo sistēmu, par ko dažiem kolēģiem bija bažas. Tagad uh, konkrētāk ir noformulēts teksts šajā priekšlikumā. Un mēs uh, nevēlamies, lai tiktu ļamprātīgi izmantoti transportlīdzekļu dati vai cita uh, nelegāli iegūta informācija. Un tagad es nedomāju, ka būtu vērts īpaši iedziļināties detaļās. Praktiski runa ir par kolēģu iesniegtajiem grozējumiem. Man šķiet, es jau devu jums tādu kā pārskatu par to, par ko balsosim rīt. Paldies! Okay. Um, one I can... Gurmanas, Gurmais kundze, lūdzu, paldies. Ļoti priecājos uh, būt ēnu referente Koha kungam, mēs labi sadarbojamies. Un kā es teicu iepriekšējā reizē, um, patērētāju aizsardzība būtu, tas būtu saskaņā ar patērētā aizsardzību, ja šī sistēma būtu, tiktu ieviesta vispārēji. Manuprāt, mums jau no paša sākuma bija iespēja sastrādāties ar visiem ēnu referentiem un pagājušajā nedēļā Strasbūrā, man šķiet, mēs nonācām pie tāda galīgā varianta kompromisiem. Un, manuprāt, šodiena pusdienlaiku varējām mierīgi atzīt, ka kopīgais darbs ir noritējis sekmīgi. Katra cilvēka dzīvība ir liela vērtība, un katrai dalību valstī, kas nav pievienojusies e-call sistēmai, vajadzētu varbūt pārdomāt un saprast, ka šī sistēma būs liels ieguvums mums visiem. Paldies par labo sadarbību. Es ceru, ka citās reizēs sadarbība būs tikpat uh, raita. Uh, un Košas kunga priekšlikums eh, ir noteikti atbalstāms, jo attiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Benjāna kungs, paldies! Dažus kompromisus ar grozījums mēs nevaram atbalstīt. Šie, tieši šī daļa kas attiecas, kas saucas neim un šeim, par to ir paredzēts balsot atsevišķi. Šo kompromisu mēs nevaram atbalstīt. Un varbūt, ka par 70. grozījumu šeit ir pārpratums jo negribam neko vēl, vēl novilcināt vēl vairāk, bet šeit ir paredzēta testēšana visās 27 dalību valstīs, nevis tikai atsevišķās izvēlētās. Un varbūt te mēs sastapāmies ar pretestību, jo varbūt kādam likās, ka mēs speciāli vēlamies to visu pavilkt garāku. Runājot par grozījumu, kas attiecās uz papildus kategorijām, tad uh, attiecībā uz traktoriem un citu tehniku, kas, piemēram, tur strādā ceļa remonta darbos, tām, tie, tām nav šeit īstā vieta. Mēs runājam par trīs un četru riteņu moto, motocikliem, kas ir biežāk sastopam uz ielām. Un iespējams, ka būs vajadzīgi vēl vairāk atsevišķi balsojumi, bet mēs neesam par papildus kategoriju pievienošanu un par datu Uh, aizsardzību šo grozījumu, kompromisu grozījumu atbalstām. Tas ir viss, ko es šobrīd gribu teikt. Thank you. Paldies, Tūnas Hoensteinas kundze. I'm sorry, I came... Es atvainos, ka mazliet nokavējos, biju citā sanāksmē, un vienkārši te viss notiek, diemžēl, vienlaikus. gribētu kad mēs strādājam ar konkrētiem dosjiem, tad ir ļoti vērtīgi, ja mēs neraugoties uz ideoloģiskajām atšķirībām starp partijām nonākam pie vienotas nostājas. Mums ir arī pienākums pret uzņēmējiem, uh, Un, manuprāt, mūsu panāktais kompromiss to atspoguļo. Gan Sehnalovas kundze, gan Kohkungs mēs kopā sadarbojāmies un pāri partiju robežām mēs tomēr esam nonākuši pie laba kompromisa. Galvenais, tad mūsu uzmanības centrā bija drošība piemēroti risinājumi tieši attiecībā uz drošību. Mēs varam būt apmierināti ar piedāvāto teksta variantu un nelielās domstarpības vai viedokļu atšķirības tām nevajadzētu dominēt debatēs, jo turpmāk, ja mums izdosies panākt no panākt, lai komisija izdod likumdošanas priekšlikumu, iekļaujot risinājumus, ko mēs piedāvājam šajā tekstā šodien, tad tas būs liels solis uz priekšu. Pēc daudzu gadu diskusijām, kas īsti nepie kā ilgi nenoveda. Manuprāt, tas tiešām ir tāds, um, tāds kvalitatīvs lēciens. Paldies Koha kungam! Uh, Teilor kungs lūdzu zaļo vārdā. And, um, I'd like to thank both the rapporteurs. Paldies! Abi referenti ir ļoti labi strādājuši. Un ekol ir um, sistēma, kas paredzēta ceļu drošībai un um, ievai um, situācijas uzlabošanai um, ja notiek negadījumi uz ceļa un ir ievainotie. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šī sistēma būtu pēc iespējas plašāk izmantojama, lai labumu gūtu ne tikai braucēji, bet arī gājēji, lai mēs mums izdotos um, šīs sistēmas izmantošanas ceļā samazināt ceļu negadījumu skaitu vai samazināt smagās sekas. Runāt par datu aizsardzību, par to jau runāja kolēģi. Es izrakstīju 58. un 67. Te runa ir par to, ka komisijai jānovērtē uh, Uh, iespējas uh, testēšanas ceļā identificēt nu, tādas ļaunprātīgas izmantošanas vai viltus trauksmes gadījumu iespējamību. Un te nav īsti skaidrības par to, kas finansēs un kā finansēs vajadzīgo infrastruktūru. Un par to ir jātiek skaidrībā pirms mēs aicināsim dalību valstis uzlabot ceļu stāvokli. Vispirms jābūt skaidrībā, kas par to visu maksās. Es atbalstīšu šo priekšlikumu galīgajā balsojumā Fosters kundze. Thank you, uh, chairman, and obviously... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un, protams, mēs atbalstam un uzsakām to smago darbu, ko šajos ziņojumos ir ielikuši referenti. Uh, Un, protams, ka viss ir vienasprāts, ka mums ir jānodrošina pēc iespējas lielāka drošības ceļiem visā Eiropā. Vēl bez tam es nedomāju, ka būs vēl kāda veida domstarpības par to, ka ir jābūt savstarpēji savietojumiem, pakalpojumiem, un ja mēs ko varam ietekmēt, tad mums tas ir jādara. Uh, Šis e-zvans 112 ir ļoti laba ideja, un e, kas to organizēs, vai tā būs policija, vai tie būs glābšanas dienas, tātad kas to organizē, tas jau ir cits jautājums. Šeit varbūt būtu jānošķir divi momenti. Viens, un to jau Teilors e, kundze uzdeva, tātad mēs runājam par obligātu aprīkošanu ar savu veidu kompjūteru čipu, uh, kas būtu visās mašīnās 2015. gadā. Un eh, mans jautājums, vai komisijai ir infrastruktūras gatavas līdz 2015. gadam pie tam visā Eiropā, lai šis mikročips tiešām darbotos, un eh, kādas būs eh, eksploatācijas izmaksas dalību valstīs un arī ražotājiem. Tātad, cik tas izmaksās infrastruktūras uzlabošanai, kādas ir izmaksas. Tātad tas ir no vienas puses. Nākamais. Kā jau teicu, varbūt manis ierosinātie grozījumi, es uzskatu, ka varbūt šai sistēmai būtu jābūt uz brīvprātības balstītāji. Un ja kāds nopērk jaunu mašīnu, tad to šis sistēma varētu arī ievietot. Un, protams, es iesniegšu grozījumu arī par datu aizsardzību, jo šis jautājums nav sakārtot, un es domāju, ka tas daudziem izraisīs bāžas. Vēl bez tam Es vēlētos runu neiet par to, vai kādai dalību valstī ir taisnība vai nē, ieviešo šo sistēmu vai nē, bet eh, nākamais jautājums komisijai, cik tas izmaksās ražotājiem, jo arī ražotāji nav viensprāts, vai to vajag vai nē. Apvienotajā karalistē mēs ražojam apmēram 2 miljonus mašīnu gadā, un tas izmaksās 300 miljonus eiro. Tātad gan infrastruktūras, gan eksploatācijas izdevumi, gan viss vis kopā. Tātad mēs neesam vēl saņēmuši atbildes uz visiem šiem jautājumiem, un man būtu ļoti liela interese dzirdēt, ko tad komisija īsti vēlētos teikt. Tātad, kā jau es teicu, tie ir divi nošķirti jautājumi. No vienas puses, protams, mēs vēlamies veicināt drošības ceļiem, bet vēl, tā kā dažādās dalību valstīs ir dažādi pakalpojumi, un, protams, ir dažādi gan privāti uzņēmumi, gan arī veselības aprūpas uzņēmumi, kas nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tātad, kā komisija domās savilkt to visu kopā, sistēmas ir tik ļoti dažādas. Tātad, daudz neatbildēt jautājumu, un es būtu stipri priecīgi dzirdēt komisijas atbildes uz to. Bet liels paldies referentiem, paldies! Prieksēdētājs. Hārbārkungs, Malkolmkungs, lūdzu, sveicināts mūsu komitejā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un eh, arī es eh, vēlētos pateikties par to, ka jūs vadiet šīs diskusijas. Tas ir ļoti, ļoti labs piemērs, kā dažādām parlamentu komitejām vajadzētu sadarboties, jo mēs tiešām sniedzam pievienoto vērtību viens otra darbam. Varbūt, ka uz šo jautājumu vajadzētu paraudzīties, teiksim, no manas komitejas viedokļa raugoties, kādā veidā vispār skatīties uz šiem jautājumiem, kādā veidā savietot kopā jūsu intereses, jūs galvenokārt runājat par transportu, par ceļu drošību un par negadījumiem, un kā mēs raugamies no iekšējā tirgus viedokļa. Tā tad jautājums par vienotu neatliekamās palīdzības zvanu sistēmu. Ir tā saucamais vis Eiropas numurs, Piemēram, manā valstī tas ir 999, citās valstīs tas ir cits numurs. Mēs tātad iestājāmies par šo 112, kas būs dis Eiropas numurs, ko cilvēki varēs atcerēties un uz kuru zvanīt. Bet paralēli darbosies arī katrs dalību valsts numuri. Vēlētos jums atgādināt, ka kopš 2001. gada, un tas ir vairāk par desmit gadiem, tā saucamo vispārīgo pakalpojumu direktīvā parādījās prasība no dalību valstu puses tātad izveidot tā saucamo ārkārtas zvanu sistēmu mobīlajiem telefoniem. 2008. un 2009. gadā šā priekšlikuma tāda pārstrādāta un uzlabot vēls, versija bija visu, dal, visām dalību valstīm no telekomunikāciju viedokļa nodrošināt neatliekamo zvanu prioritāti. Tātad, ka e, neatliekamās palīdzības signāli būs pirmās priekšrocības. Nākamais par izmaksām. Lai šī sistēma darbotos mašīnās, vēl bez tam, kas jau ir darbojies desmit gadus, kā jau es runāju, tā tad eh, es domāju, ka komisija noteikti pie tā pieskarsies, jo arī pagājušajā reizē diskusijās es to jautāju komisijai. Bet es uzskatu, ka būtu jāsaprot, ka mēs jau nesākam no nulles. Pilnīgi noteikti tas būs papildus drošības ieguvums uz ceļiem, un pilnīgi noteikti mums izdosies glābt dzīvības. Tātad izvairīties no šādām situācijām, kādas šeit pieminēja Koha kungs. Runājot par uh, drošības standartiem mašīnām, transportlīdzekļiem, un šeit mēs sadarbojamies ar transportu komiteju. Tātad šie drošības standarti ļaus glābt dzīvības, un šeit es piekrītu Fosters kundzei. Tātad es nedomāju, ka tā kā šobrīd mašīnās gaisa spilvena ir obligāts drošības aprīkojums, es uzskatu, ka arī šim aprīkojumam ir jābūt obligātam. Es domāju, ka Eh, būtu labi, ja būtu visai Eiropai vienotas prasības un nevis atšķirībā no dažādām dalību valstīm būtu atšķirīgas prasības šim e-zvanam. Mēs jau esam runājuši par to, un tas atkal parādās, jau ir tādas mašīnas, ir tā saucamie privātie, eh, privātie negadījumu e-zvanu nodrošinātāji, un to piedāvā vairāki luksus ražotāji. Uh, Tā tad ir mašīnās tāda iekšējā sistēma, kas palaiž negadījumu gadījumā šo te ēzvānu. Piemēram, ja mašīnā viss ir bezsamaņā un nevar pazvanīt neatliekamajai palīdzībai, tad ir šāda sistēma jau darbojās noteiktos ražotājos. Un patiesībā šie e-zvani jau piegādā ļoti būtiskus informatīvos datus, piemēram, kur atrodas mašīna, kāda veida negadījums ir noticis, un e, šī informācija jau ir pieejama no tā saucamajiem elektroniskajiem sensoriem, un tā ir arī pievienotā vērtība. Es esmu pārliecināts, ka dalību valstīm jā, tas tiešām maksās pirmām kārtām savākt šos datus, jo ja jau datu būs daudz, tad tie būs arī jāapstrādā un jāuzglabā. Bet kopumā uzskat, ka pie priekšlikuma ir strādāts vienkārši uzteicami. Vēlētos varbūt piebilst to, ka es pie, piekrītu Beņienu kungam un arī Džekijai piebil, piekrītu. Uh, ka to vajadzētu paplašināt arī uz, uz tā saucamajiem industriālajiem transporta līdzekļiem, profesionāliem transporta līdzekļiem. Un e, es nedomāju, ka tas būs būtisks izmaksu palielinājums. No otras puses mums vajadzētu pamudināt ražotājus piedāvāt šo opciju kā papildus izvēli saviem klientiem, un jo ātrāk tas sāksies, jo labāk. Uh, Es uzskatu, ka mums uzmanību vajadzētu vērst uz to, kas tad, par ko tad iet runa šajos priekšlikumos, tā tad tie būs pasažieru, tās būs vieglās automašīnas, kuras tomēr sastāda lielāko daļu uz pa ceļiem pārvietojumiem līdzekļiem. Jā, jautājums par datu aizsardzību, to jau atrunā vispārīgo pakalpojumu datu aizsardzības regula, kurā runa iet par šādiem ārkārtas zvaniem, neatliekamajiem zvaniem. Un eh, tas jau darbojās dalību valstīs, tā saucamā zvanu noteikšanas sistēma. Tātad jauns aspekts tas nav, par to jau mēs esam runājuši. Tātad eh, vispārīgi runājot, uzskat, ka šis būs ļoti labs ziņojums, svarīgs ziņojums, kurš pamudinās komisiju izveidot standartu kopumu, uh, un uzlabot veselu virkni regulu, kuras tad noteikti nonāks arī manā komitejā. Un, protams, ka mēs sadarbosimies ar jūsu komiteju. Uz visiem šiem jautājumiem ir jāskatās plašākā skatījumā no cita redzeslauka, tātad 112 šis e-zvans, kādā veidā šo sistēmu padarīt pieejam visā Eiropā, jo šis e-zvana idejas atrasinājums ir savērts kopā ar citiem neatliekamajiem zvaniem, un es domāju, ka mums, mūsu komitejām ir jāsadarbojās. Piemēram, telekomunikācijas arī attīstās, un šīs abas sistēmas jau šobrīd darbojās. Es vēlētos atgādināt, ka pirmais memorandums par e-zvanu tika parakstīts 5. un 6. gados, tātad ideja galīgi nav jauna. Un uzskatu, ka 12. gadā ir pienācis laiks mums doties tālāk un beidzot kaut ko panākt. Priekšsēdētājs, paldies Malkalmam! Ir divi komis no komisijas runāt gribētāji, viens no DG Move un otrs no IMCO. Tātad, pirmais būs runātājs no DJ Move. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ir ārkārtīgi liels prieks runāt jūsu komitejā un ir liels prieks, ka jūs esat uzaicinājuši arī IMCO komiteju. Katrā ziņā komite, komisijai tas ir atvieglojums, ka jūsu komiteja sadarbojas ar IMCO komiteju. Mums e, ir liels prieks par abu referentu paveikto, jo informācijas un viedokļu apmaiņa ir bijusi ļoti intensīva. Viedokļi ir bijuši dažādi, un komisijas un parlamenta skatījums uz šo ārkārtīgi svarīgo tēmu tuvojas viens otram. Tātad pie šo jautājumu esam strādājuši jau samērā ilgi, un tajā ir iesaistīta samērā liela nauda, tādā ziņā, ka mēs esam īstenojuši vairākus pilotu projektus. Un tas parādās arī referentu ziņojumos. Un šobrīd referenti pamudina komisiju paraudzīties, kādā veidā iesaistīt vēl citus komisijas nodaļas un DG, lai mēs sagatavotu adekvātu likumdošanas priekšlikumu šajā ceļu drošībai tik svarīgajā jautājumā. Mēs runājam gan par TEN, par NATS. Tehnoloģijas nav problēma. Problēmas var būt, bet par to vēl var diskutēt, būtu izmaksas. Un šeit sarunās ar dažādiem DG un nodaļām šīs izmaksas nav vājprātīgas, īpaši vēl ražotājiem nav tā, ka to nevar panest. Uh, jo šobrīd jau tas, ko mēs iegūstam, ir pievienotā vērtūba, vērtība un tieši šī te pievienotā vieduma vērtība ir tā, kas Eiropas automobīļu ražotājiem ļauj konkurēt pasaulē. Un mēs tiešām uzskatām, ka patiesībā nav tā, ka tā būtu problēma ražotājiem, drīzāk gan otrādi. Ražotāji varētu izveidot veselu virkni pakalpojumu balstoties uz šo e-zvanu, kas ļautu viņiem konkurēt. Tas attiecās tieši uz Eiropu, Un izējot no šāda skatu punkta, es esmu pārliecināts, ka viņiem izdosies konkurēt automobiļu ražotājiem arī pasaulē. Vairāk no deputātiem jau pieminēja to, ka ir vesela virkna likuma, kur atrunā pienākumu šādu e-zvanu vai tehnisku nodrošinājumu izveidēji, un ir jau šobrīd eh, tādi pakalpojumi, kas darbojās kā šis e-zvans. Tātad vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka problēmas ar naudu, ar finansējumu nebūs. Problēma ir ar to, kāda ir šo sistēmu savstarpējība, savstarpējā savietojamība. Patiesībā dalību valstīs ir ārkārtīgi liela interese šādas sistēmas izveidot, un runājot par šo e-zvanu, kas būs ļoti būtisks ceļu drošībai, ir arī citi pakalpojumi, uh, arī veselai virknē telemātisko pakalpojumu, kurus varētu izmantot ļoti daudzos un dažādos veidos. Paldies! Paldies! Davīvā kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlos uh, apsveikt uh, visu pirms uh, abus līdzu referentus un ēnu referentus un uh, šo lielisko darbu, arī ar darbu pie grozējumiem. Kompromiss izskatās uh, ļoti prātīgi, un komisijas dienesti tad piestrādās pie uh, šī priekšlikuma gala redakcijas um, ir jau strādāts 30 gadus aptuveni pie šīs idejas ieviest uh, e-kola pakalpojumus, uh, tika pieminēts izmaksas jautājums, es piekrītu Loka kungam par izmaksām un par priekšrocībām, ka, kā viņš teica, gal galā priekšrocība būs vairāk nekā izmaksu, un izmaksas mums ir pieņemamas. Un tā kā vēlamies uh, lielmēroga ekonomiku, mums e, jāņem vērā tieši tās priekšrocības, kas e, dos mums ekolu pakalpojumu ieviešana, citu starpā arī infrastruktūrai. Valstīm, kur e, šo pakalpojumu vēl nav, to ieviešana palīdzēs izšķiroši uzlabot infrastruktūru ar nel, salīdzinoši nelielām izmaksām. Mēs gribējām sākumā brīvprātīgi pieeju šeit, bet tas tā nav sanācis, līdz ar to mēs izskatām citas iespējas šobrīd. Pagadām mēs vēlamies turpināt darbu paralēli ar interesētajām personām, lai uzklausītu viņu viedoklis par šīs sistēmas ieviešanu praksē. Datu aizsardzība arī vienmēr bijis jautājums, kas mūs ir interesējis. Mēs runājam ar datu aizsardzības iestādēm, ar datu uzraugu Eiropā. Un um, runājot par um, ekolu Eh, pakalpojumu modeli, mums ir skaidrs, ka šeit būtu jāpiesaist arī smagi komerciāli izmantojami transporta līdzekļi, kaut arī iespējams eh, šajā fāzē pāragri mēģināt visu noteikt iepriekš, bet mēs līdz tam nonāksim. Paldies par darbu visiem! Paldies jums. Ļoti ātri viens jautājums. Paldies priekšsādātājs. Mēs um, runājam par obligātu datumu 2015. gads un par ražotāju tiesībām. Ja es, teiksim, iegādātos transporta līdzekli no trešas valsts, kādas, kāda pienākumi būtu trešo valstu ražotājiem attiecībā uz aprīkojumu, kas uh, uz to brīdi būtu kļuvis par pienākumu Eiropas Savienībām? Vai kāds vēlas vai var atbildēt uz šo jautājumu? Lūdzu, kolēģi. Malcolm varbūt referents. Es varu teikt, ka kategorijas apstiprināšana būtu piemērojama visiem ražotājiem tirgu. Un, ja tas kļūst par pienākumu, tad uh, eh, transporta līdzekļi, kas nav attiecīgi aprīkoti, nemaz tirgu nevar tikt pārdoti. Bet, protams, tas būs atkarīgs uh, no tehnoloģijām uz to brīdi, no piekļuves uh, šīm tehnoloģijām. Es redzu, ka komisija piekrītoši mēr galvu, tad Hārbrakungs uh, labi zina, par ko viņš runā. Bet es vēlos atgādināt, ka ir starpības starp jauniem transporta līdzekļiem un lieto, lietotiem transporta līdzekļiem. Uh, un par to, kādā veidā apreikojums e, tajos tiks e, aktualizēts. Labi, tad mēs balsosim rīt e, šeit, jūlijā tiks nobalsots arī plenāra sēdē. Paldies kolēģiem no IMCO komitejas, kas viesojas šeit pie mums. Tad redzēsim, kā mums rīt izdosies. Nākamais jautājums Darba kārtībā ir daudzgadu finanšu schēma 2014. un 2020. gads. Uh, atzinuma projekta prezentēšana, kas ir mans atzinuma projekts. Tātad. Es vēlos arī sākt. Es vēlos lūgt um, cilvēkus, kas dodas prom, doties prom klusi. Un mēs šeit runājam par um, transporta komitejas atzinumu par uh, pagaidu ziņojumu, ko sastādīja budžeta komiteja par uh, daudzgadu finanšu schēmu, ko sauc arī par DFS. I, saskaņā ar noteikumiem atzinuma projekta maksimālais uh, garums ir viena lapa. Tāpēc tam ir jātulko, un tāda ir noteikumi. Bet Eh, nav, nav bijis iespējams izskatīt eh, visas problēmas atzinuma projektām. Tātad referentiem droši vien būs eh, grozījumi, grozījumi priekšlikumi manam sākotnējam projektam, lai nosaktu tādas lietas kā Galileo sistēma, kohēzijas politikas līdzekļi, jūrniecības lietas. Nu, tās iespējams palīdzēs nosekt visus tematus, jo, kā teikts, man bija tikai viena lapa. Iespēja izpausties tikai uz vienas lapas. Šūra komiteja arī piedalījās pie šī atzinuma. Arī piedalījās šī, šī atzinuma izveid, sastādīšanā un um, Mēs mēģinājām koncentrēties uz to svarīgāko. Paldies visiem, kas man palīdzēja, arī padomēji un uh, komisijai. Pagaidām līdz 10. jūlijam ir iespējams uh, iesniegt grozējumus. Dānijas prezidentūras ietvaros uh, mēs vēl cenšam, centīsimies tos visus aplūkot. Un balsojums notiks 8. oktobrī. Tātad mums būs vēl visa vasara, lai pievērstos grozījumiem. Tas eh, ir izdarīts speciāli, lai aplūkotu, kas notiek citās komitejās un padomēm klīst baumas, kas izraisa bažas. Un it kā dažas dalībvalstis padomē, zinu, ka šīs dalībvalstis nevajadzētu minēt, bet īpaši Vācija. Uh, nevēlas uh, pārsniegt 50% strādājot pie infrastruktūras uzlabošanas. Un um, viens um, skaidrs ziņojums, viens skaidrs vēstījums. Ir tāds, ka šīs ieguldījums būtu vitāls izaugsmu nodarbinātībai saskaņā ar 2020 stratēģiju. Tikpat svarīgi tas būtu arī jauniešu situācijai. Parlament, budžeta ietvaros mums vēl jāpastrādā, lai pārliecinātu, ka investīcijas transportā strateģiski ir vitālas, lai pārvarētu krīzi. Un es vēlos aicināt uh, piedalīties nākamajā, viena no nākamajām transporta sanāksmēm, arī divus uh, DFS referentus. Finansējuma avots mūsu transporta politikai uh, ir um, komisijas ierosinātais uh, fonds, kohēzijas fonds, 31,7 miljārdi tie būtu. Protams, tas ir palielinājums salīdzinot ar 8 um, miljārdiem, kas mums ir bijuši šī DFS ietvaros uh, no 2007. līdz 2013. gadam. Līdz 2020. gadam um, ir piešķirti 7,69 miljārdi uh, zaļām un inteliģentajām uh, tehnoloģijām. Vēlamies uh, zaļāku uh, ekonomiku, bet uh, nav pagaidām skaidri zināms, uh, kā tiks sadalīt 6,53 miljārdi un cik daudz uh, var tikt izmantots, uh, piemēram, hibrīd transporta līdzekļu attīstīšanai. Bet uh, cerams, ka infrastruktūra Eiropā un TNT sistēma gūs labumu no mm, šī darba. Kohēzijas fonda ir atrodami 34 miljārdi, 10 miljārdi no tiem ir atvēlēti e, CEF. Un, um, lūk, tie ir galvenie avoti Eiropas infrastruktūras uzlabošanai. Es uh, kopumā atbalstu komisijas uh, pieju DFS. Man šķiet, uh, ka uh, SEF uh, TNT uh, paredzētie līdzekļi ir realistiski. Es arī atbalstu papildu 10 miljārdus no kohēzijas fonda SEF, lai um, SEF šos līdzekļus central, centralizēti pārvaldītu. Interesanti um, arī šī reāla saikne starp iepriekš noteiktu projektu skaitu ierosinātās CEF regulas pielikumā un finanšu summām, kas CEF paredzētas nākamajā DFF, DFS. Es um, atgādinu jums uh, par diskusijām padomēm. Dažas dalība valstis uh, mēģināja izvirzīt nacionālus uh, plānus, bet um, Eh, šīs tendences eh, mums ir jāaptur. Mums eh, rūpīgi jāsaskaņo, kādi projekti atradīsies nākamajā DFS. Un, nu, turklāt vēlos norādīt uz um, sekmīgi īstenoto programmu Marko Polo uh, ar mērķi pāriet uz zemes oglekļa emisijas um, ekonomiku. Uh, Un um, pie jaunā sef mums jānovirza. Mums būtu jānovirza uh, papildu līdzekļi uh, Marko Polo programmai komisijas uh, priekšlikuma versijā. Man šķiet, ka Marko Polo finansējums jāpatur šī brīža līmenī. Būtu labi, ja mēs varat tikties ar eh, N referentiem, lai skaidri izstrādātu transporta komitejas pozīciju, ko nosūtīt vēlāk budžeta komitejai, un kura, cerams, kļūs par parlamenta pozīcijas sastāvdaļu kas eh, tapa skaidrs pēc eh, tikšanās ar DFS referentiem. Uh, E, ir skaidrs, e, ka mēs e, iesim pat līdz tiesai, ja padomi uz to uzstās. Reškungs, paldies. Jā, jūs ļoti labi aprakstējāt situāciju. Mums šķiet, ka šī brīža finanšu plānošana ir atbildīga par uh, Eiropas eh, transporta infrastruktūras uzlabošana, tas eh, mums transporta komitejai ir vissvarīgākais dosjē, un eh, cerams, ka investīcijas transportā notiks pirmkārt tātad šiem investīcijām jānotiek, un otrkārt tas dos labumu reģioniem, kur investīcijas notiks, uh, un treškārt tas viss pozitīvi ietekmēs arī mūs, um, tad vietu, kur mēs atrodamies šeit. Mēs uh, atbalstām ne tikai pašu priekšlikumu, bet arī komisijas uh, ierosināto finansējumu, nu, lai mums um, nebūtu jāizmanto atšķirīgas sadrumstalotas uh, programmas un iniciatīvas, um, lai mums būtu centralizēta sistēma, un ja jau dalību valstīm ir jātaupa, dalību valstis vienkārši varēs um, izvēlēties projektus, no kuriem tās atteiksies. Nākamais um, punkts - bažas padomē par kohēzijas līdzekļiem, kas um, ienāk uh, nākamajā DFS. Arī šeit uh, vēlamies radīt signālu. Pēc vienošanās uh, transporta komitejā es teikšu vienošanās starp komisāru Kalas un komisāru Hānu. Dalību valstīm būtu jāsaņem atbildes uz to jautājumiem. Un jautājums ir um, tāds, ka dažas dalībvalstis ļoti ātri nonāk pie līdzekļiem. Tas ir savienojams ar budžeta procedūru. Kohēzijas valstīm šobrīd ir jautājums, vai visi saņems līdzekļus, un mums uh, uz šo jautājumu korekti jāatbild. Tad arī kur atradīsim šo naudu? Vai tas būtu uh, vēl šo 2,5% ietvaros, vai, vai tas būtu ārpus uh, šo 2,5% un no kurienes uh, radīsies līdzekļi. Nākamais punkts uh, - ilgtermiņā plānojot līdzekļus, mums um, jāsaprot, ka mums šie līdzekļi būs nepieciešami ja nākamo 10-15 gadu laikā vēlamies panākt komisijas mērķus. Es eh, nerunāju par eh, kādu augšējo robežu ilgtermiņā. Nē, mēs runājam par summu, kas ir minimālā summa. Pēc vienošanās ar eh, attiecīgām komitejām, lai uzlabotu Eiropas infrastruktūru. Uh, mums svarīgi būt konsekventiem pie connecting facility un pie transporta tīkliem, kas uh, ir ieplānoti Eiropā. Uh, connecting facility ir Eiropas transporta politikas um, kodols, bet tik pat mūs interesē izpēte. Izpētei pastiprināti jānotiek transporta politikā, un tas ir jāatspoguļo arī DFS, un tas rakstīts atzinuma priekšlikumā. Labi, ka jums būs uh, vairāk laika, lai ar to iepazītos, lai visi kopā mēs izstrādātu atzinumu, ko cerams komiteja atbalstīs ar lielu vairākumu. Un pēdējais komentārs - mēs nevienam naudu neatņemsim. Ja aplaukosim uh, līdzekļu izmantošanu uh, pēdējā laikā, uh, arī reģionālo lietu komitejā, šķiet, ka tas varētu kļūt par pievienoto vērtību, ja mēs atbalstīsim projektus, kas ilgtermiņā dos mums labumu. Līdz ar to vajadzētu vajadzētu pārtraukt šīs absurdās diskusijas par to, ka viena komiteja ar saviem atzinumiem mēģinā atņemt naudu citai. Manuprāt, mēs ļoti labi sadarbojamies un visi būs ieguvēji galu galā. Paldies, Meisneras kundze. Tā ir šundz jāuzfūļi. Paldies. Referents jau ļoti plaši izklāstīja savu viedokli, Matjo Grošs arī to papildināja. Man nekas daudz nav sakāms. Mēs vienojāmies par galveno un runājot par pašreizējo budžeta situāciju un budžetu nākamajā gadā un arī vidējā termiņā. Mēs zinām, ka komisijas priekšlikumi ir ļoti saprātīgi. Un runājot par DFS, šīs Eiropas uh, instruments uh, ir ļoti būtisks līdzeklis, un dalībvalsts, no kuras es nāku, mēģināja samazināt attiecīgos līdzekļus sākumā, kad es redzēju Transeiropas tīklu kartes un šo Connecting Europe Facility, kur bija paredzēts arī ūdens ceļus iekļaut visā šajā sistēmā, bet no Vācijas puses tomēr daudz kas tika atkal no šiem ceļiem izņemts ārā, un komisija to arī nesaprata, jo tas ir nepieciešams attīstīt šo sistēmu, lai attīstītos iekšējais tirgus, lai reģioni saņemtu līdzekļus. Tātad es uzskatu īsumā, ka šo priekšlikumu noteikti ir vērts aizstāvēt, un šis priekšlikums ir labs nākotnē, ne tikai transporta ziņā, bet tas palīdzēs attīstīt iekšējo tirgu, un es to nebeigšu atkārtot. Ko es vēl gribētu piebilst? Tie ir pilotu projektu obligāciju fāzi. Es zinu, ka līdz 2013. gadam ir paredzēts šo ieceru īstenot, bet eh, tātad drīzumā mēs varēsim arī redzēt rezultātus, un manuprāt par to arī vajadzētu ierakstīt kādu punktu šajā tekstā, lai dalība valstis būtu vēl vairāk mudinātas atbalstīt komisijas priekšlikumus, redzot, ka uh, līdzekļus var iespējams izmantot ļoti efektīvi un dalībvalsts no tā iegūst. Runājot par kohēzijas fondiem, es atbalstu Matjē viedokli, šie desmit miljārdi eiro. Te dalībvalsts ir nobažījušās, ka šī nauda tiks tām atņemta. 34 miljārdi ir šī kopējā summa, par ko mēs te runājam, un šis Connecting Europe Facility ir izmantojams tā kā svīra, bet uh, pēdējais, kā teica referents, šis tas vēl pietrūkst. Es jau sacīju, pieminēju iekšējo, tad kuģošanu pa iekšējiem ūdens ceļiem. Un ir vēl vairāki elementi, kas eh, šeit, eh, ko varētu uzlabot, bet kopumā, manuprāt, mēs varam būt lepni par izdarīto un priecājos par debatēm, kas mūs gaida, bet tomēr mums ir izdevies nonākt pie laba rezultāta. Paldies, Krāmerkungs, lūdzu. Paldies. Arī es gribu teikt paldies referentam par šo priekšlikuma variantu. Man ir daž, daži punkti, ko gribētu pieminēt. Jaunā polijas valdība pilnībā apturēja iepriekšējās polijas valdības ieceres. Tagad uh, ātrgaitas dzelzceļa vietā ir paredzēts remontēt esošos sliežu ceļus un atvēlēt arī noteiktu daļu no naudas ceļu remontam, tad asfaltēto ceļu remontam. Un, manuprāt, uh, Mums tiešām ir ļoti rūpīgi jādomā, kā izmantot līdzekļus arī tad, ja būs papildus līdzekļi. Jā, jādomā arī ilgtermiņā par to, kāds būs ieguvums transporta nozarē pārobežu tā saucamās sekcijas ir mūsu visu interesēs. Un svarīgi būtu, lai visa nauda tomēr nenonāktu jaunu ceļu būvniecībā, bet tiktu uzlabota infrastruktūras efektivitāte. Berlīnas Tehniskās universitātes profesors ir atzinis, ka ERMTS sistēma palīdz ietaupīt 20 līdz 30 procentus elektroenerģijas, jo netik, netiek tik daudz izmantotas bremzes, nav tik liels bremžu un riteņu nolietojums. Bremzes tiek izmantotas tikai um, ārkārtas gadījumos un vēl desmit procentu no šīm uh, čugunā bremzēm nav vairs nepieciešams, var samazināt uh, arī materiālu izlietojumu lielā mērā pozitīvi. Gribu novērtēt arī Marko Polo, Brian tu runāja par to. Mēs zinām, ka ir cilvēkam ir nolūks šo programmu izbeigt, mēs to nevēlamies. Paldies! Paldies! Roberts, lūdzu! jūsu sākotnējā, jūsu ievadvārdi, es varu tiem piekrist pilnībā, bet Eurofacility punkti 5, 6, 7 gribu pateikt tikai vienu lietu. Dažas dalībvalstis, kas domā, ka tas nozīmē budžetas samazināšanu, tām vajadzētu paturēt prātā, ka, ja mēs aicinām tagad vai dzirdam aicinājums veidot politisku savienību, tad lielās atšķirības šādā politiskā savienībā tomēr ir jānovērš un tam ir vajadzīgi budžeta resursi. Tas attiecas arī uz dzelzceļu, tāpēc es nesaprotu šo argumentāciju, kāpēc nākamajā DFS ir jūs vēlties samazināt Connecting Europe Facility. Periferijos reģionos attīstība ir daudz tāda, būs daudz sliktāka un nebūs arī pietiekam daudz kontaktu ar centru. Paldies! Piters Van Dālens. Liels paldies par šo priekšlikumu. Daži punkti. Pirmais Marko Polo. Šī programma ir sevi apliecinājusi. Un esmu arī domāju, ka tā bija sekmīga runājot par punktu, kur ir runa par investīcijām TNT, tas ir desmitais, des, ceturtais, ceturtais punkts. Es gribētu zināt no komisijas, kas notiek infrastruktūras konteksta, in, infrastruktūra finansējuma kontekstā, kas ir ar šo par šo kanālu no Francijas centrālajā daļā. Redzam, ka eh, in de amendering. En tenslotte, voorzitter, u zei al, ja, ik heb niet meer. Es domāju, ka par manis pieminēto man būs arī grozījumi priekšlikumi. Un tekstam nevajadzētu būt garākam par pusotru lapus, bet ja būs grozījumi priekšlikumi, tad nebūs viegli šo normu ievērot, un devīto vajadzētu svītrot, jo jūs zinat, kāda ir mūsu pozīcija. Uh, Priekšsēdētāja kungs, um, es um, taču orientējos budžeta lietās, um, nu, man ir vairākas piezīmes. Pirmkārt, jūsu ziņojums, es nevēlos uh, tagad nevienu, nevienam let justies uh, neadekvāti, bet um, vienkārši jāpadomā, kas notiks realitātē. Katrs uh, nāks klājā ar uh, savām vēlmēm, ar programmām, projektiem, iniciatīvām, un um, um mēs vienkārši nevarēsim vienoties par projektiem, kas jāatbalsta, un aizmirsīsim galu galā par um, mūsu mērķi. No budžeta viedokļa mums uh, transports jāatrunā uh, budžeta perspektīvā ļoti konkrētā veidā. Saprotu, ko jūs teicāt par Connecting Facility, bet um, jūs padomājiet par um, to, ko jūs piedāvājat, desmit miljārdi uh, 10 miljārdu papildu finansējums centralizēta pārvaldība. Es nedomāju, ka visas valstis būs par to laimīgas. Valstis, kas piedalās kohēzijas politikā, vēlas uh, uzlabot arī savu konkurētspēju. Un um, es uh, neredzu šeit pievienoto vērtību. Uh, Piemēram, Francija nevēlētos, lai desmit miljardi tiktu centralizēti pārvaldīti. Francija vēlētos uh, palielināt uh, savu konkurētspēju. Un runa šeit ir par um, Eiropas kohēziju un Eiropas solidaritāti. Tas, uh, manuprāt, ir labi uzsverts ziņojumā. Realitātē mēs zinām, ka problēma ir par to, cik daudz ir jāpanāk nākamās DFS um, ietvaros, cik liels ir šis finansējuma apjoms un ka ir valstis, kas vēlas piedalīties un kas nevēlas, kas maksā un kas nemaksā. Un tieši tagad, kad uh, taupības pasākumi kļūst uh, tik stingri un diskusijas padomē ir tik uh, sarežģītas, uh, grūti šo pieprasīto finansējumu arī nodrošināt. Es vienkārši vēlos uh, vēlreiz pievērst jūsu uzmanību tam, ka ja katrs izteiksies uh, par to, kāds projekts ir labs un kas nav, tad um, kopējs vēstījums pazudīs. Connective Facility uh, mums ir um, pagaidām AA kategorijā. Uh, Eh, kaut arī tas vairāk eh, iespējams iedarētos AB kategorijā, un um, par to vēl būtu jārunā pie budžeta kategorijām. parlaments eh, tagad gribēja, lai zināmas lietas izskatītu komitejās, runājot par budžetu, padomē tam no vienas puses piekrīt, bet eh, tā ir arī iebildumi, eh, kuri varētu kļūt par problēmu. Un um, kopumā noslēgumā teikšu, ka lielos vilcienos es atbalstu šo kombinēto ziņojumu. Ajala Sanders kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlētos pateikties jums, un es vēlētos uzteikt arī jūsu darbu, piemēram, kā ņemot vērā patreiz Eiropā valdošos taupības pasākums, jums, jums tomēr ir izdevies šajā atzinuma projektā izteikt zināmas bažas adresētas komitejai. Piemēram, atvainojos padomē, piemēram, ja dalību valstis neradīs iespēju vismaz minimālā līmenī finansēt mūsu jaunās apņemšanās un arī dalību valstu apņemšanās infrastruktūras līmenī Un, protams, ka ir jārunā par Eiropas pievienoto vērtību, mums ir jārunā par to, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī. Un, ja jau padomu visu laiku runā tikai un vienīgi par finansējumu apgriešanu, tad kāda jēga vispār mums ir runāt? Mums, protams, ir skaidri jāpasaka Eiropas iedzīvotājiem, kurā vietā tiks veikta finansējuma apcirpšana, kurā vietā notiks dažādas redukcijas, bet eh, parlamentam vajadzētu strādāt eh, tādā garā, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā pieņemtais lēmums tiktu īstenots. Proti, ja finansējums nokrītās zem tā saucamā mūsu definētā izdzīvošanas minimuma, tad parlaments pats sevi nostāda smieklīgā situācijā un mēs vairs nespēlēsim bērnu spēlītes, kuras mūs pašus padara par smieklīgiem gan plašsaziņas līdzekļu, gan iedzīvotāju acīs. Tātad eh, varam griezties pie komisijas un pajautāt komisijas viedokli, ko komisija domā par šo te vektoru uz nepieciešamo finansiālo palīdzību. Runa jau bija par ITER, par, piemēram, mūsu komiteja interesē Galileo projekts, bet kāds ir risks saistīts ar šo Galileo projektu? Pie tam es nerunāju tikai un vienīgi par naudas investīciju risku. Uh, Kāds vispār ir risks, ja šī programma netiek īstenot? Jautājums par eh, šīm eh, finansējuma kategorijām ir interesants. Piemēram, ja mēs rodam 10 miljārdus no kohēzijas fonda, tad uh, Iespējams, ka mēs nonāksim situācijā, kurā nauda tiks eh, sadalīta tādā veidā, ka tas vairs nebūs skaidrs, kur nonāk šis finansējums. Varbūt, ka komisija mums varētu paskaidrot, kādā veidā viņi domā finansēt šos projektus. Visticamākais, ka tiks iesniegt grozījumi, un eh, ir vairāki momenti, par kuriem mēs varētu runāt arī mūsu komitejā transporta kontekstā. Pie tam runa neiet tikai un vienīgi par Eiropu kā centralizētu eh, pārvaldes formu. Mums eh, noteikti vajadzētu labāk izmantot kohēzijas fondu līdzekļus. Un eh, tas noteikti uzlabos kvalitāti. Pie tam mēs nerunājam šeit par, centraliz par centralizētu vāru, mēs runājam par pievienoto vērtību. Šobrīd eh, mēs runājam, pirms kāda brīža mēs runājam, ka veselai virknē projektu nav juridiskā pamatojuma, tagad juridiskais pamatojums ir rasts, bet budžeta tam nav. Atkal ir programma, atkal ir problēma. Iespējams, ka eh, vairākas no šīm programmām saņems dalību valstu atbalstu, jo tās ir adekvātas. Prieksēdētājs, paldies! Bradbarn kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāj kungs! Kā jau Ajala Senders kundze šeit pieminēja un arī vairāk citi runātāji uzdeva jautājumu komisijai, bet tas būtu varbūt vispārīgāks dabas jautājums. Proti, Meisners kundze jau uzdeva jautājumu, un mans kolēģis Pīters Van Dālens uzdeva jautājumu. Tātad jautājums ir par tā saucamo pievienotās vērtību, par tā saucamo Eiropas sviru. Connecting Europe infrastruktūra un doma par projekta obligācijām. Īpaši šobrīd tas attiecās uz pilotu projektu obligācijām. Esmu dzirdējis no saviem kolēģiem ekonomikas un monetāro lietu komitejā, ka šo projektu šo projektu obligāciju nolūks ir 20% ņemt no valsts līdzekļiem un 80% no privātiem investoriem. Mans jautājums, ko komisija par to domā? Otrs, ko vēlētos uzzināt, uh, Priekšsēdētāji kungs, jūs droši vien atcerieties, un iespējams, ka mēs jau gross ir otrs, kurš atceras, ka, kad mēs sākotnē runājāt par, runājām par ten projektiem, tad mēs tajā vēlējāmies iekļaut arī Galileo. Un komisija tobrīd teica, ka nē, nē, nē, nevar jaukt fondus kopā, vienam ir 20%, otram ir e, tur 80%, un tagad komisija saka, ka nē, ka mums ir nepieciešams šo, profi, šo uh, procentuālo sadaļu Galileo projektā palielināt. Es vēlētos zināt konkrēti no komisijas, tātad, ja 80% projektos ir no privātiem līdzekļiem, tad lai neizveidojās tāda situācija, ka privātie investori pēc tam prasa vēl papildus. Viņi pasaka, ka mēs finansēsim 80, bet beigās pasaka, ka nē, nav naudas. Nākamais runātājs ir Marinesku kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlētos pateikties jums par šo atzinumu projektu, un tas ir sava veida vidustermiņa daudzgadu finanšu schēmas ziņojums, un e, mēs balsosim par to plenārsēdē pirms oktobrī paredzēta. Un iespējams, ka lēmums būs uh, paredzēt 2014. un 2020. gadam konkrētiem projektiem līdzekļus. Es domāju, ka jūs atzinumā tomēr vajadzētu skaidrā valodā pateikt, kādā veidā konsolidēt Eiropas parlamenta viedokļi par to, ko un kādu mandātu vajadzētu sniegt Eiropas parlamenta diskusiju vešanas komandai ar padomi. Jā, diskusijas jau noteikti būs, bet domāju, ka mums vajadzētu runāt par vēl kaut ko daudz vairāk. Vispirmām kārtām, ja mēs, komiteja, parlaments, vienojamies vai varbūt nevienojamies par to, kādā veidā veicināt turismu sektoru un transporta nozari, kādās e, budžeta kategorijās tam vajadzētu parādīties, bet varbūt, ka mums vajadzētu vairāk runāt par Connecting Europe Mēs te nerunājam par detaļām, un tam droši vien nevajadzētu parādīties arī konkrētos atzinumos vai ziņojumos. Es uzskatu, ka mūsu atzinumā vajadzētu parādīties eh, piebildēji par kādu jomu, kas ir pakļaut koplēmumam, tad eh, mums vajadzētu skaidri pateikt parlamenta nostāju, un mums vajadzētu pieprasīt arī konkrētu finansējumu līmeni transporta programmām, balstoties kaut vai, piemēram, uz komisijas priekšlikumu vai sura komis komitejas ziņojumu. Visos šajos jautājumos eh, mums vajadzētu vienoties, un mums vajadzētu būt vienotiem šajā nostājā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Elka Drājikungs, lūdzu! Dank u wel, voorzitter. Um, mijn excuses dat ik het begin van het debat gemist heb. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ar ļoti lielu interesi sekoju šiem debatēm, bet eh, šajā aspektā es eh, tomēr vēlētos pievienoties veselai virknē kolēģi teikto, proti, mums ir jāapzinās tās milzīgās briesmas, kuras šobrīd pār mums visiem savalkās. Proti, uh, finansējuma fonds un finansējums 14. un 20. gadām, kas attiecās uz SEF un arī uz zinātnē un pētniecībai atvēlētajiem līdzekļiem, šobrīd tiek pakļauti kompromisiem, jo šobrīd eh, tā saucamās neto maksātāja valsts ar neto saņēmēju valstīm, tātad neto maksātāja vēlas apcirpt savus maksājumus, un, protams, ka neto saņēmējas valsts vēlas saņemt jau iepriekš tiem atvēlēto naudu vai pat to palielināt. Tāpēc es domāju, ka parlamentam vajadzētu vēlreiz un atkal, atkārt, vēlreiz un atkal atkārtot, ka investīcijas ir nepieciešamas, ja mēs vēlamies turpmākos gados noturēt dzīvot spējīgu Eiropas ekonomiku. Un tam arī vajadzētu būt Eiropas parlamenta prioritāšu sarakstā arī šeit, iekšēji mūsu vidū diskutējot. Un visbeidzot, Es uzskatu, ka tas būtu tikai un vienīgi loģiski, sakarīgi un viedi, ja komisija mums sniegtu mazliet vairāk rīcības brīvības. Ko ar to domāju? Es uzskatu, ka komisijai konkrēti vajadzētu pateikt, kādus konkrētus finansējuma mm, iespējas avotus tā paredz. Piemēram, pilnīgi noteikti būs projekti, kurus finansējot Eiropas līmenī, tiem būs pievienotā vērtība. Tāda piemēra jau ir iepriekšējos daudzgadu finanšu schēmu piemēros. Un, protams, ka sarunas par vienošanos visaugstākajā līmenī tas arī dod pievienoto vērtību. Nākamais runātājs arī no komisijas. Lūdzu. Much, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, taisnība un patiesība, ka jūsu atzinuma projektā ir pieminēti visi tie galvenie izaicinājumi momenti, kur šobrīd un nākamajā daudzgadu finansu schēmā būs transporta finansēšanai. Es e, izteikšu pāris komentārus un arī atbildēšu uz komisijai uzdotajiem jautājumiem. Pirmais. Komi ambiciozais komisijas e, priekšlikums par Connecting Europe balstās uz veselu virkni savstarpēji saistītu projektu, un komisija, protams, nodrošinās minimālo finansējumu, un šiem projektiem ir paredzēts minimālais finansējums, aber, protams, par desmit miljardiem no kohēzija fonda līdzekļiem. Arī šeit jūs jau to pieminējāt, priekšsēdētāja kungs un vairāk runātāji par to runāja. Uh, Runa jau nav par pārvaldību, runa jau ir par pēc iespējas efektīvāku līdzekļu izmantošanu, un mēs tiešām uzskatām, ka Connecting Europe izveide būs vislabākais veids, kā to panākt. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs šo finansējumu no kohēzijas fonda līdzekļiem un arī no citiem reģionālās politikas instrumentiem dabonam. Marko Polo. Jūs jau to pieminējāt savos ievadvārdos un pilnīgi taisnība jums, ka komisija šobrīd ir ierosinājusi, lai tas atsauktos arī uz Connecting Europe ierosināto transportu programmu. Nākamais. Mēs vēlamies samazināt piedāvāto instrumentu, finansējumu instrumentu daudzumu, bet komisija uzskata, ka ir jābūt juridiskajam pamatam un adekvātai politikai TNT infrastruktūrā, kurā infrastruktūras uzlabojumiem ir jāiet roku rokā ar pakalpojumu uzlabojumiem. Un tādējādi mēs runājam par tā saucamajiem būtiskākajiem transporta koridoriem Eiropā, bet šo koridoru plānošana ir jāplāno vienoti ar pakalpojumu uzlabošanu. Tā tad ne tikai tunēļu transporta koridori, bet arī pakalpojumi. Un visbeidzot, šis ļoti ambiciozais finansējums, kurš tiešām būs minimāls, tas arī ir jāskatās eh, kā vieda finansējuma avots, un komisija ir pārliecināta, ka adekvātas investīcijas TNT sistēmā tuvāko gadu laikā arī būs šāds vietas investējumu moments. Senesku, tas bija Van Dālen kungs, kurš uzdev jautājumu par šo Francijas projektu. Šobrīd ir zināms spiediens uz to, lai komisija izvērtētu šā projekta adekvātumu un nepieciešamību e, projekts turpinās, un tie ir patiesībā preses ziņojumi kuri šobrīd tikai izraisa zināmas bažas. Komisija šo sistēmu, protams, uzrauga. Tas ir strateģiski ārkārtīgi svarīgs projekts. Nākamais es aizkundas jautājums par pirmo budžeta kategoriju, un to uzdev arī jautāk. Tātad budžeta kategorija 1A un 1B. Komisija izsaka nožēlu par šo kategoriju maiņu Connecting Europe. Komisija vēlētos, lai tas būtu 1B kategorijā, bet ir vesela virkni dalību valstu, kur šo Connecting Europe instrumentu ir ievietojusi 1A. Mēs sagaidām, ka parlaments iestāsies par to, lai Connecting Europe tiktu izpildīts, bet tas patiesībā ir sarunvešanas taktikas jautājums. Būtiskākie argumenti, lai pierādītu investīciju nepieciešamību transporta instrumentā Connecting Europe vēl tikai būs. Paldies! Thank you, Mr. Paquet. Paldies Paquet kungam. Pāris komentāri no manas puses. Es jau teicu, viena lapa tikai man bija, lai izteiktu manas domas. Un, protams, um, kad um, uzsāksim diskusijas ar ēnu referentiem, mums būs arī grozījumi. Dominiks Rikē pareiz teica, iespējams, grozījumu būs tik daudz, ka vēstījums pazudīs no teksta. Tāpat, kolēģi, atcerieties, tā ir tikai sastāvdaļa no tā, ko dara viss parlaments. Un uh, mums ir arī vēl divu komiteju citu referentu, kur arī ir attiecīgas stratēģijas, un šī stratēģija mm, ir tāda, vai pieturēties eh, tik cieši, cik vien iespējams pie komisijas priekšlikuma, un ja sākas cīņa ar padomi, tad uh, tad eh, tieši padomēji būs jānorāda, kur tad viņi vēlas budžetu īsināt. Eh, paturiet prātā, līdz 10. jūlijam iespējams iesniegt grozējumus Tran komitejā. Eh, balsojums notiks 8. septembrī. Tad līdz ar to mums būs iespēja līdz vasaras beigām padomāt par šo atzinumu. Budžeta komiteja nobalsots tiks 18. oktobrī budžeta komiteja speciāli izvēlējās šo datumu, lai zinātu, ko būs izlēmusi padomu uz to brīdi. Un pēc tam notiks balsojums plenārsēdē novembrī, kad padomēs nostāja būs jau zināma. Paldies jums! Nākamais jautājums - struktūrālā politika, kohēzija. Šeit mums ir trīs ziņojumi. Maikls, lūdzu. Jā, paldies. Nu, paldies uh, referentam. Sirsnīgs par lielisku darbu, par rasto kompromisu. Šī pakotne sastāv no trim uh, sastarpēji sasaistītiem ziņojumiem. Vispār, mums ir vispārēja regula ar noteikumiem visiem fondiem, gan kohēzijas fondam, gan reģionālās attīstības fondam. Mans ziņojums savukārt koncentrējas uz transporta aspektiem visos atzinumos. Grozējumu ir daudz par visiem fondiem, bet es tagad koncentrējos tikai uz transporta aspektiem, līdz ar to uh, daži grozējumi atkrīt uh, un um, droši vien tiks aplūkoti citās komitejās. Es koncentrējos, kā teikt, uh, kā teikts, tikai uz transportu. Sākumā par vispārējo regulu 917 pantā ir rasts kompromiss. Kopīgais formulējums visiem trim aspektiem uh, par efektivitāti, līdzmodalitāti un līdzefektivitāti. Tas viss konsensuāli tika atrisināts, un tie, kas eh, piedalījās šajā sanāksmē, eh, tagad um, smaida un priecājas. Par vienu lietu nav panākta vienošanās - reģionālā vietējā un um, pilsētu, neatvainojiet, lauku reģionu. Lauku reģionu vēl iztrūkst no teksta. Un uh, daži teica, ka ka pie reģionālās un um, pilsētu politikas eh, it kā jau šī lauku reģiona, šie lauku reģioni būtu iekļauti, bet nu, tur nav vēl rasts kompromis. Uh, mēs uh, gribējām izvairīties arī no jauniem dārgiem projektiem, Komisija šādus projektus uh, tomēr piedāvā, bet uh, tā kā mēs zinām, ka Regi vēlas svītrot pielikumu ar indikatoriem, uh, komisijai ar šiem indikatoriem būs jādara kaut kas cits. Mēs nezinām pagaidām, kādas transporta investīcijas principā būtu iespējamas. Komisija šādas transporta investīcijas nav paredzējusi vispār. Mēs teicām, mums būtu pieņemamas tā kā ilgtspējīgas. Eh, Riki kungs uzskata jārunā par visām investīcijām. Tātad izvēles iespējas mums šeit ir, mums jābalso. Kohēzijas fondā, kas ir analogs eh, līdzīgiem fondiem, uh, orientējāmies uz um, transporta līdzekļu taupīgāku izmantošanu, piemēram, lai vairāk cilvēki izmantotu vienu automašīnu, tā saukties carpooling, un līdzīgas iniciatīvas tiek atbalstītas. Uh, Pirms 30 gadiem gribējām arī vienotu dzelzceļa telpu Eiropā, bet paskatieties, kas notiek uz robežām ar dzelzceļa tīkliem, to arī vēlamies labot. Un man jāprieks par nākamo diskusiju un par balsošanu, kas notiks rīt. Paldies visiem uh, kolēģiem par konstruktīvo sadarbību. Paldies, Maikl Groša kungs! Paldies priekšsādātājiem. Es koncentrēšos uz vienu ziņojumu, kur esmu ēnu referents, un tad Marinesko kungs un citi kolēģi izteiksies par pārējiem aspektiem. Kā jau referents uzsvēra, transporta jomā tiek izvirzītas racionālas prasības Un, um, ja mēs vēlamies būt pārliecinoši, mums tiešām jāierobežojas ar transportu. Kā referents arī teica, mums nav jāizgudro no jauna visa reģionālā politika. Šos atsevišķos aspektus uh, var regulēt um, reģionālu lietu komitejā, piemēram. Uh, prasības un um, prasību izpildīšana ir uh, šī priekšlikuma centrālis elements, ir skaidrs, ka Kramera kungs gatavo ziņojumu, šis ziņojums izskatīsies pietiekami zaļi. Mēs gribējām uh, pamār krāsaināku nedaudz padarīt šo ziņojumu, bet uh, koncentrējoties uz to, kas visiem ir svarīgs. Atgādināšu, ka pirms gada uh, tika panākta šī orientācija uz transportu un teicām komisāram Hānam, ja ieviesiesiet šīs prasības, tad eh, mēs palīdzēsim ar attiecīgo programmatūru, eh, kā mazināt izmešus, eh, ko darīt ar infrastruktūru, un šeit visas šīs problēmas vēlreiz uzpeld, un transporta specifiski aspekti šeit jāatspoguļo. Es norādēju, un uh, referents to ir grozījies šeit, uh, aplaukojot uh, pārāk daudzus uh, vides aspektus, uh, šī sadrumstalotība var nonākt pie um, ziņojuma noraidīšanas. Līdz ar to uh, līdz ar to nevajadzētu zaudēt no acīm globālākus mērķus, teiksim, saskaņotība ar Natūra 2000 programmām, domājot eh, pārāk daudz, piemēram, par dzelzceļa tīkliem un to savietojamību. Vēlos jums atgādināt eh, par um, to, ka ja mēs pārāk pieturēsimies pie um, atsevišķo pantu noteikumiem, varam nonākt pie domstarpībām. Piemēram, tautas partijas grupa varētu atsevišķus punktus noraidīt. Mēs neatbalstīsim 46. un 132. grozējumu, ko iesniedza Cesāra kungs. Mēs nevēlamies uh, jau tagad uh, pieņemt lēmumu par cefu. Connecting Europe Facility. Viņš vēlas jau šobrīd mainīt finansējumu formu, bet uh, mums būtu jānogaida. Vajadzētu nogaidīt, uh, kā norisināsies uh, diskusijas reģionālo lietu komitejā, bet ja balsojam pret 46 un 132, tas neizslēdz, ka vēlamies vairāk skaidrības kohēzijas valstīm un atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Paldies uh, referentam vēlreiz par lielisko sadarbību un esmu pārliecināts par labu rezultātu pēc balsojuma. Paldies! Uh, es uh, nevaru pat noticēt, vai Krāmera kunga ziņojums būtu tā zaļi iekrāsots, bet nu labi. Tagad Cenhalovas kundze sociālistu vārdā právy, takže eh, o nich pohovořím dohromady. Paldies! Visi šie, es runāšu visiem šiem trim ziņojumiem kopumā. Arī gribu teikt paldies Krāmera kungam par aktīvo sadarbību, par aktīvo um, cenšanos panākt kompromisu. Manuprāt, rezultāts ir labs. Uh, Regi gala kompromiss ļoti skaidri parāda mūsu prioritātes šeit, kur mēs gribam, lai galvenokārt notiktu nākotnē investīcijas gan no kohēzijas fonda, gan reģionālās attīstības fonda. Pirmā investīcija prioritāte ir vidēji draudzīga infrastruktūra, kurā uh, tiek novērsti visādi sastrēgumi un veicināta pārobežu sadarbība. Pašreizējās infrastruktūras modernizēšanā jāraugās uz multimodālo pieju, ko var atrast grāmatā, un uz noteikumiem, kas attiecās uz transeiropas tīkliem. Par kohēziju kohēzijas fondu. Šeit ir, tiek piemērots princips piesārņotājs maksā. Iestājāmies arī par tīru, vidē draudzīgu sabiedrisko transportu gan pilsētās, gan laukos. Tad iestājāmies par investīcijām tajā. Un gribu atgādināt, ka tieši um, investīcijas noteikti minētajos reģionos ir jāpalielina, lai uzlabotu vispārējos transporta piedāvājumu. Tāpat jāuzlabo transporta drošība, protams. Un tāpat gribu aicināt jūs atbalstīt um, mutisko grozījumu, kam tagad ir numurs 125 Tajā ir kompromiss, iekļauts tie kompromiss D. Runāt par domstarpībām komisijas priekšlikums paredzēja uh, samazināt investīcijas attīstītos reģionos. Mana grupa to neatbalstīs. Mēs domājam, ka uh, um, transporta veidi, par kuriem mēs šeit runājam, ir vienlīdz nozīmīgi gan attīstītos, gan mazāk attīstītos reģionos. Connecting Europe ir ļoti būtisks elements uh, visā šajā kontekstā, un tāpēc uh, atbalstīšu grozījums, kas paredz turpināt diskusijas par šo instrumentu. Vēlreiz paldies referentam par ļoti konstruktīvo sadarbību. Es domāju, ka kom kompromiss gūs atbalstu. Paldies! Paldies, priekšādātā Ugies kungs! Es um, varbūt nebūšu tik ļoti sajūsminā, esmu mazliet saaugstējies, tāpēc runāšu īsi. Tagad ir izstrādāti kompromisa priekšlikumi. Tos es nekomentēšu, jo te nekādu sarežģījumu nav. Referents ir arī at, padarījis tekstu tādu gana zaļu, bet par citiem grozījumu priekšlikumiem tomēr runāšu, ko tie ir tie, ko nevar atbalstīt ALDE grupa. Tajos ir runa par ex-ante noteikumiem, ex-post noteikumiem, uh, Par to jau ir vairāk kārt runāts, un daudz kas varētu tikt uzskatīts jau par tādu kā novecojušu. Reģionālās attīstības komitejas kolēģi zina, par ko es runāju. Gribu komentēt dažus grozījumu priekšlikumus, jo ir jautājumi, kā sacīja Groškungs, vēl tomēr ir pārdomu vērti. Viens no tiem ir kopīgie noteikumi saistībā ar Connecting Europe instrumentu. Runa ir par šiem desmit miljārdiem no kohēzijas fonda, kas tiek pārnesti, un ir arī grozījumi priekšlikumi, piemēram, 135. kur ir teikts, ka zināmu daļu uh, līdzekļu var atgriezt dalību valstīs, bet to mēs neatbalstīsim. Neatbalstīsim arī grozījumu priekšlikumu par noteiktas summas pārnesi saistībā ar koplēmumu Manuprāt, komisijai vajadzētu pieņemt lēmumu attiecībā uz projektiem, kas tiks izvēlēti. Runa ir par Eiropas Savienības kopējām interesēm, nevis atsevišķu dalību valstu interesēm. Mēs dalībvalsts, protams, pirmkārt mēģina īstenot pašas savas individuālās intereses. Vēl ir jautājumi, ko varētu pieminēt šajā brīdī, bet to es tomēr atturēšos darīt. Gribu tikai pateikt, ka Alde balsos pret grozījumu priekšlikumu, kas paredz kas paredz, kas ir saistīts ar vēja suņa metodi. Paldies, priekšsētāji kungs. Es arī gribētu pateikt par uh, labos kompromisu meklējumiem un kopumā ir, protams, daudz vairāk pozitīvā nekā dažas problēma lietas. Uh, Vispirms par kohēzijas fonda regulu. Mm, katrā ziņā gribu teikt, ka ICR e, e grupa atbalsta šo pieeju, kas ir kompromisā G un I par jauno dalībvalstu savienošanu Eiropas transporta tīkliem, kā arī par šauro vietu mm, transporta infrastruktūrā par, un, un teiksim, pārāvumiem dažādos pārobežu savienojumos. Uh, Uh, par vispārīgās um, regulas uh, pri principiem šeit es gribētu paskaidrot uh, šo daļējo skarto uh, situāciju, kas ir atspoguļojās priekšlikumā 140. Uh, ir, ir zinām problēma tas, ka vairākām kohēzijas fonda valstīm šis jaunais slieksnis, kas gan ar citu metodoloģiju ir aprēķināts 2,5% no IKP, kā maksimums saņemamais. Un tas, ka savienojot Eiropu instrumentā ir izņemta 10 miljārdu eiro, uh, protams, rada politisko neskaidrību. Un skaidrs, ka dalība valsts, kas ir kohēzijas valsts, ļoti vēlās saņemt šo nacionālo aploksni, arī ieskaitot šos desmit miljardus. Tas, ko es esmu mēģinājis šeit atrast kā kompromisu, pirmkārt, uzskatīt, ka it, līdzīgi kā tā kā komisārs Kalas mums to jau pirms vairāk kā gada iesniedz, nu, ne, ne, ne vairāk kā gada nav, rudenī iesniedzot šo uh, savienojot uh, Eiropu instrumentus, uh, teica, ka tā komisijas nostāja tomēr ir bijusi tāda, ka šie 10 miljārdi ir it kā papildus nauda, līdz ar to viņu nevajadzētu rēķināt 2,5% šīs sliekšņa sasniegšanai, jo var gadīties, ka um, uh, īstenojot koridoru projektus, uh, Eh, kāda no dalību valstīm būs ar šo te sasniegus 2,5% no iekšzemes koprodukta augšējo slieksni, un tādā gadījumā viss projekts var tālāk neturpināties, dēļ viena šīs vājās eh, pozīcijas. Un otra daļa varbūt ir strīdīgāka, kur eh, man pašam personīgi patīk šis komisijas priekšlikums, kā šie 10 miljārdi savienojot Eiropu instrumentā ir lielā mērā, protams, daļēji it kā Mm, iezīmēti vai tā kā benchmark ielikt iekšā, cik katrai valstī ir šī priekšroka, bet te pašā laikā man ļoti patīk princips, ka ja kāda valsts neizmanto savu iespēju no savienojot Eiropas instrumenta, tad citas valstis var turpināt šos projektus tas kā ar šo naudu. Un zinot to, ka šis rezultāts var netikt sasniegts, arī mēs mēģinājām 140. punktu sadalīt divās daļās lai vismaz uh, par vienu daļu mēs būtu pārliecināti, ka komiteja atbalstīs, uh, pat ja vienu mēs zaudējam. Paldies. Thank you, Mr. Rikei. Paldies, Rikei kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātā kungs. Um, es esmu atbildīgs par eh, kohēzijas fondu, kur es biju referents. Nu, paldies um, pirmkārt kolēģiem, ar kuriem diskutēju par viņu spēju racionāli diskutēt. Manuprāt, mēs bijām vienojušies par daudziem punktiem, neskatoties uz domstarpībām sākumā. Bet Eh, neizdevās eh, panākt vienošanos par eh, ceļas attiksmes projektiem, kohēzijas, kas būtu jāfinansē ar kohēzijas fondu līdzekļiem. Mēs šai komitejā vēlamies projektus ar, kas ir zaļāki, kuriem ir šī pievienotā vērtība. Uh, attiecībā uz vides aizsardzību, un ne visi ir gatavi iet eh, tik tālu. Un, piemēram, šie desmit miljārdi no kohēzijas fonda eh, cef nolūkiem un eh, papildu prasības infrastruktūras projektiem, ko finansē ar kohēzijas fonda līdzekļiem. No, tas bija gabals, par kuru tiešām sarežģīti bija vienoties. Bet izņemot šos aspektus par visu pārējo, praktiski vienošanās ir panākta. Paldies un Marinēs Kukungs. Paldies. Runājot par reģionālās attīstības fondu, kur esmu ēnu referents. Arī jāuzslavē sadarbība ar Kramera kungu. Jāsaka, viņam ir ļoti zaļa, ekoloģiskā domāšana, līdz ar to bija grūti kompromisus eh, rast, bet tas mums ir izdevies pie turisma un transporta. Mēs, mums ir izdevies sadalīt šos aspektus, ka jābūt vienai nodaļai, kas veltīta tieši transportam. Kramer kungs tam piekrita. Un tā kā ziņojums izskatās šobrīd un pēc balsojuma, Jāsaka, ka noteikti šis balsojums būs jāņem vērā reģionālo lietu komitejai un cerams, ka mēs, mums izdosies saglabāt mūsu pamatnostādnes. Tikau kundze. Paldies priekšsēdātājiem un um, paldies Krāmera kungam par um, mēģinājumiem rast kompromisu, un man pašai bija vairāki grozījumi iesniegti. Par lietām, kuras uzskatīju ārpus trankomitejas aptvēruma, piemēram, runājot par pilsētu sarakstu, kas jānosaka komisijai, bet arī par gala termiņiem, ko komisijai jāievēro attīstot konkrētus dokumentus. Par grozījumiem man būs jārunā ar ēnu referentu. Un iespējams, mēs varēsim iesniegt atkārtoti šos grozījumus DV komitejai. Jo šķiet, ka gala termiņi, kas komisijai ir jāievēro, man šķiet, ka gal, šiem gala termiņiem jābūt īsiem, cik vien iespējams īsiem. Dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm jāzina skaidri kāda noteikuma tiks piemērota īstenojot šo regulu pēc iespējas ātrāk. Tāpēc es mēģināju ierosināt gala termiņus komisijai. Lai komisija tātad pēc iespējas ātrāk iepazīstinātu visus ar šiem noteikumiem. Runājot par CEF, es pieprasēju nacionālo piešķīrumu Es uh, atbalstīju nozīmīgu summu piešķiršanu transporta infrastruktūrai no kohezijas fonda, bet jāvienojas par pareizu formulu. Valstis, uh, pret kurām tiek piemērota konverģences kritērija, protams, šiem valstīm nevajadzētu zaudēt uh, tos līdzekļus, uz kuriem tam ir tiesības. Tas arī būtu viss pagaidām. Paldies un no komisijas. Mēlins kundze, lūdzu. No reģionāla lietu ģenerāla direktorāta. Paldies! Komisijā mums, mēs augstu vērtējam šo atzinumu projektu un referenta darbu. Mēs saprotam grozījumus, kas ir iesniegti, un vēlamies tos arī komentēt. Par kopīgo noteikumu regulu Mēs vēlamies pieju, kas vērst uz rezultātiem un uh, indikatoriem un sniegumu. Mēs saprotam, ka būtu nepieciešama te tehniskā pielāgošanās, uh, runājot par procentiem, par uh, vienreizējām summām un tam līdzīgi. Runājot par ilgtspējīgu attīstību, saprotam, ka daudz no elementiem, kas ir saistīti ar ar eh, ilgtspējīgu attīstību jau ir aplūkoti, piemēram, 8. pantā vispārīgo noteikumu regulā un 87. un 114. pantā šie noteikumi jau tiek piemēroti. Bet uh, tomēr komisija šos grozījumus pētīs. Šķiet, ka ir vispārēja horizontālā problēma par gala termiņiem daudzos grozījumos, īpaši tilģētiem aktiem. Komisija ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika iekšējām konsultācijām un procedūrām daudzos gadījumos. Tāpēc mums uh, rūp uh, tas, ka vēlaties īsināt uh, gala termiņus. Par reģionālās attīstības fonda regulu tīpaši. Šķiet, ka daudz detaļu parādās eh, attiecībā uz investīciju prioritātēm, bet RDF regulā un kohēzijas fonda regulā, tātad tas skar abus fondus. Šķiet, ja pārāk iedziļināsimies detaļās attiecībā uz investīciju prioritātēm, eh, var rasties interpretācijas problēmas. Šķiet, ka investīcijas prioritātēm jābūt uh, plašām, nevis uh, kā tām jābūt jākļūst par izsmeļošiem sarakstiem. Mēs saprotam priekšlikumu eh, pārlikt eh, visu transportu no septītā tematiskā mērķa uz ceturto. Un tas mums arī rūp. Jo šķiet, ka šādi varam atvilkt resursus no alternatīviem energoresursiem un enerģētikas, kas mums ļoti svarīgi. Uh, redzam arī, ka ierosināt iekļaut turismu. Bet šķiet, ka nevajadzētu pieminēt specifiskus sektorus, un turisms ir specifisks sektors. Un to varat um, aplūkot pie cita tematiska mērķa, piemēram, mūsuprāt, regulēt tas nebūtu jāpiemina. Par kopīgiem indikatoriem. Mums pateika uh, priekšlikums par to, kā tos uzlabot, un šeit mēs būtu ļoti atvērti turpmākām diskusijām. Daži komentāri par kohēzijas fonda regulu. Mēs saprotam, ka tiek iekļaut sociālajie mājokļi pie viena no grozējumiem, un tas uh, jau tiek izskatīts RDF regulas ietvaros. Mēs uzskatām, ka nav iespējams to izdarīt kohēzijas fonda ietvaros. Runājot par turismu un kohēzijas fondu uzsveram, ka līgums nepiešķir eh, turismam nekādas eh, perspektīvas pie kohēzijas fonda. Tie būtu mūsu komentāri par iesniegtiem grozījumiem. Paldies vēlreiz, kad varēju izteikties. Paldies, vai Meklam ir ko piebilst? Jā, paldies sākumā par diskusiju un par eh, šiem lapniem vārdiem Uh, nu, kā zaļo pārstāvis neesmu pie tā pieradis, bet uh, tomēr mēs pat ar uh, melno un dzeltenu un citām krāsām varam tomēr panākt kompromisus, un man tiešām par to prieks. Desmit miljārdiem, jā, es piekrītu šeit Matjo Grošam. Vajadzētu par to runāt pie TNT un CEF. Uh, Tur par to tiks pieņems lēmums, šeit tas nav pagadām tik būtiski. Bet eh, pretēji komisijas nostājai, man šķiet, ka tātad komisija apgalvo, ka turismam šeit nav lomas. Bet es saku, turisms var turismu iznīcināt. Un eh, mēs taču esam transporta un turismu komiteja. Un mums jāskatās, kur nauda aiziet. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. 60% no struktūra fondu naudas um, aiziet uh, ceļu infrastruktūrā, 20% dzelzceļa infrastruktūrā. Mums svarīgi zināt, kurp nauda aiziet, jo ja tā aiziet nepareizā virzienā, mēs nesasniegsim mūsu mērķus. Atslēgu vārds šeit ir klimata pārmaiņas. Un tāpēc, eh, tā kā runa ir par lielu naudu, es vēlos, eh, iespējams, patērēt piecus vārdus vairāk, lai precīzāk izskaidrotu, kur vēlamies investēt, lai nenotiektu tā, kā pagātnē. Kopš 90. gada industrijā eh, panākta CO2 izmešu samazināšana par 34%, savukārt transporta jomā CO2 izmeši palielinājušies par 30% tajā pašlaika posmā, tā mums klimata pārmaiņas neizdosies apturēt. Runājot eh, par um, eh, transportu, tas tam jākļūst par atsevišķu kategoriju. Un um, citādi vēlos vienīgais pateikties par lielisku sadarbību. Paldies, Maikl. Balsojums notiks rīt. Un te nu esam nonākuši mūsu darba kārtības beigās. Tagad piecas minūtes pārtraukums un tad tiksies koordinātori. Paldies visiem!